Good morning, everybody, and welcome. Labrīt, dāmas un kungi! Un sirsnīgi sveicu jūs preses konferencē, kas eh, veltīta Eiropas robežu apsardzes un krasta apsardzes eh, izveids jautājumam. Makamība komitejā tika pieņemts atzinuma teksts, kur mēģis uzlabot sistēmas efektivitāti. Runa ir par aizvien pieaugošu slogu uz Eiropas saimnības robežām. Tas ir jārisina. Rezolūcijas projektu apstiprināja 50 balsīm pār, 10 pret un 5 balsīm atturoties vakar Libe komitejā. Vienlaiks tika apstiprināts sarunu mandāts un uh, trialoga sanāksme sarunām ar padomu un komisiju sāksies jau šodien pulksten desmitos. Referents Pabrika kungs stādīs priekšā balsojumu rezultātu. Pat labāk tulkojums pieejams uh, angļu, uh, franču un latviešu valodās. Pabrika kungs, vārds jums. Uh, labrīt un priecājos jūs šeit redzēt uh, tādā agrā rīta stundā. Vēlējāmies nu, sasaukt šo preses konferenci tādēļ, ka mūs sagaida visai aizņemta diena. Nekavēties pēc šīs preses konferences sāksies trialogu sanāksme pulksten desmitos. Pirms es dodu jums iespēju uzdot jautājumus par vakardienas balsojumu. Un uh, pirms jūs uzdiet, uzdodat jautājumus par vispārīgo tātad stāvokļu sarunās par šī dosiem attīstību, atgādināšu jums, ka šis um, mūsu pieņemtais dokuments. Protams, to pieņemot, um, sadarbojāmies starp dažādām politiskām grupām un um, komitejām. Darbs ritēja visai raiti, un četru mēnešu gaitā, lūk, šis atzinums nu ir pieņemts. Viens no pamatiem iemesliem, protams, ir tāds, ka Eiropas Savienības saskaras ar tiešām ievērojumu krīzi, ar milzīgu spiedienu uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Tātad migrantu un patvēru meklētāju skaits nu, ir bijis visai ievērojams pēdējos mēnešos, un eh, ne visas Eiropas eh, Savienības eh, valsts ar ārējām robežām vienatnē spēj šos mm, izaicinājumus atrisināt. Tātad mums jāizrāda solidaritāte, mums jānodrošina attiecīgais atbalsts nepieciešamības gadījumā šīm konkrētajām dalību valstīm. Nu, tieši ar to arī saistās šis uh, fails, šis uh, mūsu pieņemtais dokuments. Tā pirmām kārtām ir runa par Frontex jaudu stiprināšanu, attiecīgi, lai Frontex aģentūra kļūtu jaudīgāka. Galvkārt ir runa par ātrās eh, reakcijas eh, spēku izveidi, ātrās reaģēšanas spēkiem, tur būs aptuveni 1500 um, apmācīt robežsargu, kas varēs nekavēties pāris dienu laikā tik nosūtīt uz eh, jebkuru Eiropas Savienības reģionu. Dokumentā runa arī par tehnisko palīdzību, Tātad eh, tiek dot iespēju sniegt attiecīgajām dalību valstīm, kas saskars ar šīm, šiem riskiem, šīm aicībām sniegt tehnisko palīdzību, sākot ar, piemēram, pirkstu nospēdu noņemšanas eh, aparātiem līdz pat, ehm, teiksim, eh, kuģiem, bezpilota lidaparātiem un tā tālāk. Nu, šis dokuments, protams, ir arī tāds smalks juridisks dokuments, jo tur runa par to vienlaiks, kā nodrošināt pamatiesību ievērošanu tiem, kas uh, meklē patvērumu Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu visaugstāko standārtu, tātad pasaules līmeņa, protams, standārtu ievērošanu. Un šajā dokumentā runa arī par, protams, valsts suverenitātes um, ievērošanu. Nekādā gadījumā suverenitāti netrīkst, protams, pārkāpt pat, ja Eiropas Savienībai ir nepieciešams sniegt palīdzību attiecīgai valstī. Un uh, vislielākā, varbūt, um, manuprāt, vajadzība. Um, tātad, kā labāk administrēt Eiropas Savienības ārējās robežas šīs jaunās aģentūras loma būs tieši tāda, uzlabot šo ārējo robežu pārvaldību, administrēšanu, un e, tas pamatā dos e, iespēju saglabāt nākotnē Schengens zonu, jo mēs e, visi zinām, ka šī migrācijas krīze bija liekas uzaicinājums Schengens zonai. Un, ja tā tas var, nāk, var nākotnē apdraudēt arī mūsu iekšējo tirgu, tā kā bez šī dokumenta, bez šīs iniciatīvas, tā Eiropas um, Savienības lielākie sasniegumi, tādi kā personas brīva pārvietošanās, būtu apdraudēti. Pēc eh, šīs sanāksmes sekos trialogs, kā es sacīju, un tuvākajās eh, nedēļās tas turpināsies, un es tiešām ceru, ka mums izdosies panākt progresu šajās sarunās, ka mēs varēsim atrisināt gan juridiskā, gan politiskā rakstura eh, nianses un problēmas. Sadarbībā tātad ar padomu komisiju, un uh, viens no jautājumiem, ko es jau sagaidu, kas te varētu izskanēt, es uh, uzskatu, ka šī aģentūra varētu uzsākt uh, darbu. Tātad un sniegt attiecīgo atbalstu, ko no tās eh, sagaida jau šajā rudenī. Tādējādi mēs reaģētu uz problēmām, ar ko saskaramies. Man eh, jāatgādina jums arī tāpat, ka nedrīkstam eh, aģentūras izveidi uzskatīt par tādu kā panacēju, kas atrisinās pilnīgi visas problēmas, ar ko šajā nosvei saskars Eiropa, Eiropas kontinents. Nu, te neiztikt bez papildus um, iniciatīvām un politiskām darbībām, bet uh, katrā ziņā mēs esam pierādījuši, ka ir nepieciešams, mēs varam strādāt efektīvi un ātri. Un varam uh, pieņemt uh, tiešām um, ātrus lēmumus um, šajā jomā. Un es ceru, ka tos atbalstīs visas dalība valsts, jo nedomā, ka Eiropas Savienībā kaut viena dalība valsts, kas nebūtu ieinteresēta no, nu, labākā robežu sargāšanā un pārvaldībā. E, kura dalībvalsts e, patreizajā kontekstā, patreizajā um, trauksmē, jo tā teikt, pasaulē var saskarties ar šādiem izaicinājumiem. Ar to arī mans ievads um, ir galā, ja jums ir kādi interesanti jautājumi, tad uh, labprāt tiem atbildēšu. Ja ne šajā preses konferencē, tad uh, Aleš var uzdot šos jautājumus arī vēlāk. Konferences vadītāji, ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu uzdodiet ceļamie klātsošie. I have a question. You... Man būtu kāds jautājums. Aleksandra Eriksona, European Observer. Vai jūs lūdzu varētu izskaidrot, kādā veidā plānojat uh, nodrošināt patvērumu tiesētāju, patvērumu uh, meklētāju tiesības? Aģentūra ir norādījusi, ka šī izraidīšana, neizraidīšana ir svarīgākā lieta, tī domājot par cilvēktiesībām pagājušajā gadā Eiropas Savienībā. Uh, un arī valstu suverenitāte, kādā veidā tā tiks nodrošināta. Ļoti labi jautājumi. Kas attiec uz pamattiesībām, mums primāri ir jāsaprot, ka pasauli nav perfekta. Un, ja atcerēsimies arī pāvesta vizīti Eiropas parlamentā pirms dažiem mēnešiem, uh, Noteikti jau zināsiet, ka Eiropas Savienībā ir augstākie um, standarti pasaulē attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Un mēs tos gribētu nodrošināt arī ar šo dokumentu attiecībā uz robežsardas un krastāpsardas aģentūru. Un tas nozīmē, ka mēs sākam ar pamatiesību jautājumu jau pirmajā pantā, kas būtu kā konstitūcijā ierakstīts, un pilnīgi visas darbības notiek atbilstoši pamatiesībām un starptautiskiem nolīgumiem. Tas nozīmē, ka neko nevar darīt atšķirīgi. Un jau tagad gribētu arī uzsvērt, kā jau esošajā Frontex ir pamatiesību oficiers, attiecīga amatpersona. Un ar šī dokumenta palīdzību šīs personas o, spējas, kā arī administratīvā un finanšu kapacitāte tiks uzlabota. Otrs jautājums - suverenitāte. Jautājums tiešām sarežģīts, jo tieši tāpat kā visos citos tiesiskos dokumentos mums ir jāpielāgojas un jābūt gataviem rēģēt uz jebkuru hipotētisku problēmu. Pirmkārt, tiklīdz domājam par sadarbību starp Eiropas Savienības dalību valstīm, mums jāsaprot, ka mums nepieciešama pilnīga informācija par visiem izaicinājumiem zārējās robežas. Tas nozīmē, ka aģentūra veido šādu uh, sakaru koordinātoru tīklu, Un tas nozīmē, ka mums nu būs labāka informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, vismaz attiecībā uz robežu pārvaldību, robežu administrāciju. Otrakārt, ja nu pēkšņi kaut kāda precedenta vai kāda cita notikuma dēļ uz robežas dalībvalsts nevar pilnībā tikt galā ar situāciju vai uzskat, ka uz robežas būtu kādas problēmas, tad var pieprasīt atbalstu gan no aģentūras, ko var ļoti ātri, veikli sniegt, ja nu šī palīdzība tiktu prasīta. Protams, ka tas ir dalību valstu atbildības jautājums aizsargāt savu robežu. Un tas nozīmē, ka aģentūra ir tikai kā instruments, palīdzības instruments. Tā nebūs tā, kas pieņems lēmumus par dalību valstu robežām, un tas ir ļoti skaidri norādīts. Jo dalību valsts ir tās, kas koordinē procedūru, pieņem plānu un pēc idejas ir atbildīgs par visu, kas notiek to teritorijā. Tajā pašā laikā aģentūra ir kā papildus instruments, kas sniedz atbalstu, palīdzību, kas nu būtu nepieciešama, un ja šo atbalstu nepietiek, tad pastāv arī iespēja, atbilstoši šim dokumentam, pie kura šobrīd strādājam, arī palielināt aģentūras kapacitāti. Te mēs domājam finanšu kapacitāti, kas turpmāko gadu tātad laikā līdz pat 2020. gadam pieaugs. Un arī personāls, aģentūras personāls jau tuvākajā nākotnē dubultosies. Šobrīd uh, budžets ir aptuveni 300 miljoni eiro, un tas nozīmē, ka ir iespēja efektīvi sadarboties starp dalībvalstu un aģentūru. Un tas viss ir atrunāts arī 18. pantā. Paldies. Any other question? Vai būtu vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Fina Strastiņa. Nobody wants to comment anything? No other questions? Vai būtu vēl kādi jautājumi? Labi, tādā gadījumā turpināsim individuāli strādāt pie šī dusē. Paldies!